Right, okay. Could you, could you please... Kolēģi, lūdzu ieņemiet savas vietas un mēs ķersimies pie darba. Runāsim par fiskālo disciplīnu un valsts finansējumu ilgtspēju. Nu, īstenībā mums nav atlicis pārāk daudz laika. Uh, Un droši vien katram būs atvēlēts vien divas minūtes, lai izteiktos. Nu, tas ir atkarīgs no tā, cik kolēģi pieteiksies izteikties. Šķiet. Mums būs arī daži runātāji, kas nepaspēja izteikties eh, iepriekšējā eh, diskusiju kārtā. Uh, Nu, ja šie paši cilvēki vēlas izteikties atkārtot, tad viņiem veidlapa ir jāiesniedz vēlreiz. Un es centīšos būt pietiekami labsirdīgi, ņemot vērā to, ka jūs nevarējāt izteikties pirmajā kārtā. Nu, bet varbūt, ka jums būs jāpiedalās debatēs, kurās īsti nebijāt gatavi piedalīties, jo bijāt gatavi runāt par iepriekšējo jautājumu. Tagad es gribēju teikt, ka Eiropas parlamentā ir divi referenti, kas strādā pie tās augtās divpakas, kas ir turpinājums sešpaktāji. Tas ir Žans Pols Gozē un Elīza Ferreira. Katrs no viņiem uzstāsies ar īsu prezentāciju. Un pēc tam dosim vārdu parlamentu referentiem. Viens ir finanšu un budžeta komitejas priekšsēdētājs no Latvijas, Reira kungs, un tālāk eh, budžeta un finanšu komitejas pārstāvis Jans Krainers no Austrijas parlamenta. Abi kungi uzstāsies ar īsām prezentācijām, un pēc tam būs debates, kurās iesaistīsies arī zālē sēdošie deputāti. Un tie, kas vēlas izteikties arī šajā diskusiju kārtā, lūdzu iesniedziet savas uh, kartītes, un es mēģināšu dot vārdu pēc iespējas lielākam skaitam. Tagad Žāns Pauls Gozes. Merci, madame la prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Dāmas un kungi, cienījamie kolēģi. Tas, kādā veidā Lamsur kungs vadīja iepriekšējo. Uh, sanāksmi beigās pasakot, ka šeit tiksies budžeta stingrības pārstāvi, tas varbūt atstāja nedaudz negatīvu ieteiksmi, bet tomēr mēs runāsim par šo pasākumu kopumu, proti par divām regulām, kuras piedāvā komisija, ar kurām tiek papildināta sešu pasākumu kopam, sešu pakotne. Un es esmu referents, eh, kas strādā pie budžeta uzraudzības dalībvalstīs kuras varētu eh, saskarties ar nopietnām grūtībām no finanšu stabilitātes viedokļa Eirozonā. Un šis dokuments ir saistīts ar finanšu krīzes kontekstu un ar dalībvalstu parādu kontekstu, jo šobrīd mēs saskaramies ar šīm problēmām Eiropas Savienībā. Mēs cenšamies izdarīt secinājumus un nāk klajā ar virkni priekšlikumu. Jā, tik tiešām sekas dalībvalstu parādiem, nu, par tām man droši vien detalizēti runāt būtu lieki. Tās atstāja um, ļoti negatīvu ietekmi uz šo valstu situāciju, bet arī uz um, sociālo ekonomiku un nodarbinātību Eiropas Savienībā kopumā. Tāpēc uh, komisija uzskatīja, ka šie seši pasākumi, kas paredzēta tā dēvētajā sešu pasākumu kopumā, ir jānostiprina, lai labāk nodrošinātu stabilitāti un izaugsmi Eirozonā. Uh, tāpēc, ka mūsu pieredze liecina par to, ka dažas dalībvalstis ir bijušas spiestas vērsties pēc finansiālās palīdzības. Protams, ka preventīvie profilaktiski pasākumi šobrīd būtu uh, visvairāk vēlamie, bet uh, Eiropas Savienībā nebija nepieciešamo instrumentu, un mēs cenšamies uh, aizpildīt šo trūkumu ar diviem likumdošanas projektiem, um, par kuriem šobrīd tiek diskutēts Eiropas parlamentā. Šobrīd komisijas priekšlikums, vismaz kas attiecas uz pirmo dokumentu, neaicina uh, uz milzīgām izmaiņām. Un es vēlētos arī norādīt uz to, ka ECOFIN padomu nesenajā sanāksmē pieņēma savu nostāju par šo ziņojumu, neieviešot īpaši nozīmīgas izmaiņas e, šīm komisijas priekšlikumam. Taču no Eiropas parlamenta puses virkne papildinājumu e, tomēr tiks izstrādāti. Kas attiec uz papildinājumiem? lai skaidrotu juridisko situāciju, e, kur tagad izveido uh, starpvaldību nolīgums, mēs esam paredzējuši regulas tekstā iestrādāt līguma noteikums, proti uh, daudz no šiem noteikumiem tiks iestrādāt izņemot šo uh, zelta likumu, kas, manuprāt, kurā, manuprāt, ir vieta šajā līgumā un kas ir savā ziņā tāds kā akcionāru pakts. Tātad dokumentā mēs iestrādāsim šos noteikumus, kas ir starpvaldību nolīgumā, kas vēl pagaidām nav ratificēts. Mēs arī domājam, katrā ziņā es to ierosinu, eh, ka padome tomēr saka savu vārdu par priekšlikumu, priekšlikumiem, ar kuriem nāk klajā komisija šajā jomā, tātad pastiprinātā uzraudzība. Uh, Eh, sākotnējā dokumenta priekšlikumā nav nekādas atsaucas uz padomi un ir dīvaini, ka padomi nav nākus klajā ne ar kādām prasībām eh, šajā ziņā. Un, ja tas tik tiešām tā ir, tad būtu interesanti uzzināt, kāpēc. Un visbeidzot, noslēgumā es vēlētos uh, runāt par vienu priekšlikumu, kas ir manā ziņojumā un par kuru uh, priekšsēdētāja konferences šajā parlamentā ir uh, paudusi drīzāk pozitīvu nostāju, protams, nezinot, kā tas attīstīsies tālāk. Proti, eh, tas attiec uz secinājumiem, kurus mēs izdarām šobrīd par to, ka dažas dalībās, dalībās kas eh, ir uz bankrota robežas, nevar izturēt spiedienu, kāds uz to tiek izdarīts, ja mēs nepieņemam īpašus aizsardzības pasākums. Tāpēc es piedāvāju uh, Um, ka tāpat kā tas notiek attiecībā uz valsts uzņēmumiem dalībvalstīs, mēs varētu izveidot juridiskās aizsardzības sistēmu, kas ļautu dalībvalstīm um, iegūt nedaudz laika, lai uh, piemērotos, lai sagatavotu nepieciešamo atvesļošanās plānu. Un tas ir priešlikums, par kur varbūt mēs varēsim vēl diskutēt, un par to noteikti daudz tik diskutēts, jo galvenā problēma ir saistīta ar to, kā mēs varam šo noteikumu savietot ar demokrātiskiem principiem, kas darbojas mūsu dalībvalstīs. Paldies! Thank you very much. Um, we will... Paldies! Es uh, tiks arī uzņemts laiks, uh, un jūs varēsiet redzēt, cik laika ir jūsu rīcībā. Un tagad Līza Ferēra lūdzu. Lūdzu, nerunājiet ilgāk par piecām minūtēm. Dobrīgā, tas ir prezidents. Priekšsēdētājs kundze. Gazais kungs jau nu pat atzīmēja, ka Eiropas parlaments ļoti aktīvi uh, veda sarunas par tās augto sešpaku, kas uh, stājās spēkā 13. decembrī. Mēs runājam par um, dokumenta uh, pieņemšanas brīdi un 2011. gadā para intensificar. Tika eh, publicēti jau divi ziņojumi, un mēs runājām par kontroli un uzraudzību dalību valstīs. Runājot par šiem papildus dokumentiem, pie kuriem mēs tieši aktīvi strādājam, uh, gribēju pateikt, ka starpvaldību līgums, par kuru runāja mans kolēģis, tika noslīpēts. Tas joprojām vēl nav gatavs, bet viens no mūsu darba galvenajiem mērķiem ir parūpēties par to, lai līgums tiktu saskaņots ar citiem jau pieņemtajiem dokumentiem. Tādēļ šo divpaku uh, vajadzētu uh, padarīt tādu pragmatiskāku. Kolēģis Gozēs teica, ka darbs norisinās ļoti rūpīgi. Es gatavoju eh, regulu 821, tā ir um, komisijas iniciatīva, kas atvieglos dalību valstu budžetu plānošanu un komisijai būs papildus pilnvaras, lai varētu saņemt informāciju no dalību valstīm, tā veicot rūpīgāku kontroli un laikus atpazīstot iespējamos riskus, ka, piemēram, dalību valsts nevarēs ievērot budžeta mērķus, kas ir nosprausti. Mēs, protams, rūpīgi plānojam arī savu darbu un esam nosprauduši četrus mērķus. Pirmām kārtām jāparūpējas par uh, Eiropas pusgada īstenošanu, un Eiropas pusgads ir jāsaskaņo ar dalību valstu budžetārajām procedūrām. Protams, dalību valstīm nevajadzētu atņemt uh, nacionālo suverenitāti. Dalību valsts arī var iejaukties un uh, paust savu viedokli, ja uzskat to par vajadzīgu, jo mēs runājam arī par budžeta procedūras um, demokrātisko leģitimitāti. Protams, ir jāņem vērā arī tie termiņi, kas ir noteikti komisijas iniciatīvā. Tie vēl būs jāsaskaņo ar dalību valstu reālajām iespējām. Mums ir jāparūpēs, lai procedūra norisinātos pēc iespējas gludāk un lai tiktu ievērota demokrātiskā leģitimitāte. Protams, budžeta noteikšana, budžeta pieņemšana ir eh, dalībvalstu pārziņā. Otrais mērķis - līdzsvars starp eh, komisijas eh, tiesībām, bet mums arī jāparūpējas par uh, nacionālās leģitimitātes un suverenitātes aizsardzību. Padomāsim arī par to, kas jādara padomēji padomē jāgarantē, ka ir līdzsvars starp uh, atsevišķām dalību valstīm un Eiropas Savienības institūcijām no vienas puses, un no otras puses starp pašām institūcijām, piemēram, komisiju un padomi. Un tāpat uh, ir jābūt tādam labam līdzsvaram starp uh, Eiropas parlamentu un dalību valstu parlamentu uzdevumiem. Trešais mērķis ir jārīkojas saskaņoti. Budžeta procedūrai ir jāatbilst ieteikumiem un tiem likumdošanas priekšlikumiem, kas tagad tiek izstrādāt Eiropas līmenī. Dalību valstu līmenī ir jāveic uh, programmas, uh, reformas, uh, ir jāīsteno stabilitātes un konverģences noteikumi, un Eiropā tiks izvērtēts tas, kā varētu veicināt izaugsmi, kā veidot mūsu darba tirgus pievilcīgāks un izvarīties no sātricinājumiem tajos. Komisija, protams, rūpīgi izvērtē katras dalību valsts budžeta procedūru, un to darot, mums ir nevien jāparūpējas par līdzsvarotu budžetu, kas atbilst konverģencei, uh, Mums tāpat ir jāgādā, lai eh, šie budžeta, eh, lai budžeta procedūra būtu saskaņā ar Eiropas komisijas ieteikumiem. Tūlīt jau beigšu savu stāšanos. To jau uh, dzirdējām priekšsēdētāja konferencē, proti mēs esam pārliecināti, ka labāka kontrole, labāka budžeta kontrole noteikti ir jāpapildina ar koordinējošiem pasākumiem, ja mēs, piemēram, runājam par valstu parādiem. Ir jāparūpējas arī par parādu dzēšanu efektīvākā veidā. Ir nepieciešams papildus fonds tām valstīm, kas nav vēl iekļautas uh, jaunajās programmās. Tas bija ceturtais mērķis, un pie tā mēs noteikti ļoti aktīvi strādāsim arī Eiropas parlamentā. Esam pārliecināti, ka varēsim šo darbu noslēgt veiksmīgi. Paldies, turpin priekšsēdētāji, un tagad došu vārdu Reira kungam no Latvijas parlamenta. Cienījamā priekšsēdētājas kundze, cienījamās dāmas, godātie kungi! Izaugsmai draudzīga fiskālā politika vai tāda maz ir iespējama. Daudz uzskata, ka šie divi procesi ir nesavienojami. Tādā gadījumā gribu teikt, ir pienācis laiks paveikt neiespējamo. Tieši fiskālā stabilitāte ir priekšnosacījums izējai no šī brīža krīzes. Sabalansēts budžets. <clears throat> Sabalansēts budžets ir nepieciešams, lai mēs būtu spējīgi spērt nākamo, faktiski pašu svarīgāko soli Eiropas ekonomikas krīzes pārvarēšanai. Tas ir nostiprināt solidaritāti un veicināt ilgspējīgu izaugsmu un nodarbinātību dalību valstīs un Eiropas Savienības valstīs kopumā. Arī ilgspējas reformas bezdarba mazināšanai un izaugsmas radīšanai joprojām ir Eiropas Savienības dienas kārtības prioritāšu saraksta augšgalā bet diemžēl jākonstatē, ka pēdējo divu gadu laikā šajā jomā būtiski uzlabojumi nav panākti. Domāju, ka ik viens klātesošais man piekritīs, ka ilgspējīgu struktūrālo reformu veikšana ir patiesi grūts un nepatīkams process. Tomēr es kā krīzi pārvarējušas valsts pārstāvis varu apliecināt, ka budžeta konsolidācija var būt veiksmīga, ja tiek izpildīti trīs galvenie priekšnosacījumi. Pirmkārt, ir jāspēj vienoties par reformu virzieniem, otrkārt ir jāspēj reformas konsekventi ieviest, un treškārt, un tas ir pats galvenais, reformas ir īstenojums, ir panākts atbalsts un izpratne sabiedrībā. Visu trīs minēto aspektu miedarbība nekad nedrīkst tikt novērtēta par zemu. Vēlos arī uztvēr, uzsvērt, ka šīs atziņas nav teorētiskas. Tās manā valstī Latvijā ir pārbaudītas dzīvē Pēc straujas ekonomiskās pārkaršanas un tai sekojušas dramatiskas lejupslīdes, kas 2009. gadā sniedza 17% iekšzemes koprodukta kritumu, mēs krīzi esam pārvarējuši. To valde Dombrovska valdības ir panākušas veidzot, veicot fiskālo konsolidāciju un noturot stabilu nacionālo valūtu. Esam gandarīti, ka mums ir izdevies panākt strauju budžeta deficīta samazināšanu, atgūt konkurētspēju un nodrošināt iekšzemes koproduktu pieaugumu 5,3% apmērā 2011. gadā. Esam arī starp tām piecām dalībvalstīm, kuru reitinga aģentūras prognozē, ka būs visstraujākais pieaugums ekonomikā 2012. gadā. Vēlos uztvērt, uzsvērt, ka Latvija uh, Latvijas izvēlētā stratēģijas krīzes pārvarēšanai ir nodrošinājusi straujāku atlapšanu nekā bija prognozēts un plānotā IKP budžeta deficīts ir par 2% mazāks nekā bija plānots. Tādēļ, atgriežoties pie jautājuma, ko uzdevu savas uzrunas pašā sākumā, varu apstiprināt. Latvijas piemērs rāda, ka izaugsmai draudzīga fiskālā konsolidācija ir iespējama. Protams, viens veiksmes stāsts var nebūt mehāniski pārceļams uz citu valsti, tomēr izvēlētie risinājumi un pieredze var izrādīties noderīgi. Godātie klātesošie! Pagājušā gada rudenī tika pieņemts jauno ekonomiskā pārvaldības likumdošanas paketi, jeb sešpaka. Eiropas komisija nākus klajā, klajā ar būtiskām iniciatīvām divpaku, kā arī radīts jauns fiskālais līgums. Uzskatu, ka tie būs labi instrumenti finanšu stāvokļu normalizēšanai un nākotnē mazinās risku dalību valstīm nonākt pārmērīgi budžeta deficīta situācijās. Vēlos arī uzsvērt, ka neskatoties uz to, ka šie instrumenti attiecās uz eirozonu, Latvija, kā nākotnes eirozonas dalībniece un valsts ar ambīciju atrasties starp stiprākajām eirozonas valstīm, respektēs izvirzītās prasības. Cienījamās dāmas un godātie kungi! Šogad Latvija veikus, veiksmīgi pabeigusi Startautiskā valūtas fonda un Eiropas komisijas palīdzības programmu. Vai ir garantija, ka neatgriezīsimies pie prakses tērēt vairāk nekā nopelnām? Šāda riska novēršanai esam sagatavojuši trīs jaunas likumdošanas iniciatīvas. Tās Latvijā nostiprinās fiskālo disciplīnu un vienlaikus eh, sasaucās gan ar divpaku, gan ar jauno fiskālo līgumu. Jāpiezīmē, ka normas šajās iniciatīvās saskana ar fiskālā līguma garu, un mēs priecājamies, ka Latvija ir jau gadu iepriekš nonākusi pie līdzīgiem risinājumiem kā, e kā Eiropas Savienība patle, patreiz. Un uz jautājumu, vai Latvija parakstīs šo līgumu, mēs nešauboties teicām jā, jo mēs arī par to esam pārliecināti, ka tikai šādā veidā finanšu krīzes var pārvarēt. Tātad konkrēti, pirmkārt, mēs jau esam pieņēmuši likumprojektu Liku, eh, grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību. Tie nosaka jaunu un ilgspējīgu budžeta sagatavošanas procedūru. Turpmāk katru gadu tiks pieņemts vidējā termiņa budžeta ietvaru likums, kas fiksēs valsts izdevumus turpmākajiem trīs gadiem. Tādējādi tiks iedzīvināta vidējā termiņa budžeta plānošana un nacionālajā likumdošanā ieviesta jauna budžeta ietvara direktīva. Otrakārt, likumdošanas procesā atrodas grozījumi Latvijas Republikas konstitūcijā, kas nostiprinās nosacījumu par sabalansētu budžetu un parlamenta atbildību par taupīgu budžetu un uzkrājumu veidošanu valsts attīstībai un finanšu stabilitātei. Un treškārt, eh, trešā likumdošanas iniciatīva ir fiskālās disciplīnas likums. Plānots, ka tas noteiks skaitliskos fiskālos nosacījumus vidēja termiņa ietver likumu un gadskārtējo budžeta likumu izstrādē. Šis likumprojekts parlamentā jau ir pieņemts pirmajā lasījumā, lai arī tas Lai arī tas nodrošina ekonomiskajā ciklā sabalansētu budžeta nosacījumus, detaļās tas tomēr atšķirās no pašlaik sagatavotā fiskālā līguma nosacījumiem. Izvērtējot atšķirības, esam pieņēmuši lēmumu pirms likuma pieņemšanas galīgajā lasījumā to saskaņot ar fiskālā līguma nosacījumiem modificējot bilances aprēķināšanas nosacījumus, ieviešot izdevumu pieauguma nosacījumu un automātisko bilances korelācijas mehānismu. Tādējādi varam prognozēt, ka jau šā gada jūnijā Latvijas likumdošanā būs iestrādātas normas, kas pilnībā atbilst fiskālā līguma nosacījumiem. Vēlos arī uzsvērt, ka Latvijas parlaments uzskata, ka fiskālā līguma ietvaros visiem nacionālajiem parlamentiem ir jābūt iespējai tieši un aktīvi piedalīties diskusijās un lēmumu pieņemšanā, par fiskālās stabilitātes un ekonomiski ilgspējīgas Eiropas veidošanu. Un ceru, ka man īsā uzruna jūs pārliecināja, ka izaugsmē draudzīga fiskālā konsolidācija ir iespējama. Tomēr jāatcerās, ka tas prasa stingru gribu, konsekventu rīcību un atbalstu sabiedrībā. Paldies par uzmanību! Thank you very much. Um, I'll just remind. Uh... Paldies. Es tikai gribēju atgādināt, ka ir pieteikušies pieci runātāji līdz šim. Tātad tas nozīmē, ka mums nav tik ārkārtīgi jāskrien. Un tie, kas gribēja runāt par Eiropas pusgades, viņu vēlmi izteikties neņēma vērā, jo šķita, ka šajās debatēs viņi negribēs izteikties, bet ja gribat to darīt, tad esat laipni lūgti izteikties. Un tagad došu vārdu Krainer kungam no Austrijas parlamenta. Paldies, kolēģi, pēdējo trīs ar pusgadu laikā. Mēs meklējām pareizās atbildes, kā reaģēt uz finanšu krīzi. Un, e, finanšu krīze pārvērtās ekonomiskā krīzē visās valstīs un skāra visus Eiropas reģionus. Tāpat um, tās noved pie ļoti augstiem bezdarba rādītājiem, sevišķi smagi cieta jaunieši daudzās valstīs. Un, protams, mēs runājam arī par valstu parādu krīzi. Uh, Protams, eh, neregulētie finanšu tirgi bija galvenais cēlonis eh, šādai krīzei, tāpat eh, e, nelīdzsvarotība eirozonā un trešām kārtām nevienlīdzīga labklājības sadale mūsu sabiedrībās. Uh, Ja mēs runājam par finanšu tirgiem un tajos valdošo satricinājumu, mēs esam darījuši daudz, lai varētu tos nomierināt, bet, protams, eh, mums kabatā vēl ir vairāk trumpji. Viens no būtiskiem pasākumiem, kas bija jāveic, bet vēl nav um, finalizēts, ir finanšu darījuma nodoklis. Tāpat jāparūpējas, lai finanšu tirgi arī dzēstu daļu no parāda, ko finanšu krīze uzlika eh, mūsu sabiedrībām. Otrām kārtām jāparunā par eh, atšķirībām starp mūsu tautsaimniecībām. Sēžpaka, divpaka, Eiropas eh, pusgads, tie ir ļoti nopietni pasākumi, lai varētu uzlabot caurskatāmību dalību valstīs, lai veicinātu uzticēšanos starp dalību valstīm un, protams, lai uzlabotu uzraudzību. Bet visi šie pasākumi vainagosies panākumiem tikai tajā gadījumā, ja mēs e, izmantosim caurskatāmību, uzticību un kontroli, lai domātu par refinansējumu mūsu valstīs. Nu, vai mēs to darīsim pateicoties eiro obligācijām vai ECB finansējumam vai pateicoties uh, finanšu stabilitātes mehānismam, tas nav tik svarīgi. Nē, mums ir jābūt vienkārši zemākām procentu likmēm, jābūt neatkarīgiem no finanšu tirgiem, tad, kad finansējam paši savus nacionālos budžetus. Trešais punkts - nevienlīdzīga ienākumu un labklājības sadala mēs redzam, ka mūsu sabiedrībā pieaug plaisas starp nabadzīgiem un bagātajiem cilvēkiem. Īstenībā nodoklis, kas tiek uzliekts darba spēkām, ir augstāks nekā nodoklis um, peļņai vai, piemēram, mantojumam. Finanšu darījuma nodoklis var būt tikai daļa no instrumenta, bet ne viss kopīgais pasākums. Tādēļ mums ir jāstrādā ašākos tempos. Ja mēs atceramies pēdējo pamatīgāko finanšu krīzi ASV, tika runāts par to, ka 1% bagātāko cilvēku arī ir attiecīgi jāapliek ar nodokļiem. Uh, atcerēsimies, ko toreiz teica Franklins Rūzvelts. Cilvēki runāja par uh, augstākiem nodokļiem, varbūt nevienmēr tie ir atbilstīgi, bet ir jāpadomā par labāk līdzsvarotāku aplikšanu ar nodokļiem, runājot par nabadzīgākajiem sabiedrības slāņiem un bagātākajiem. Uh, Tālāk mums ir jācīnās pret nelīdzsvarotību, bet, protams, vēl ir jādara ārkārtīgi daudz papildus um, tam, ko es jau minēju. Nu, vēlreiz atkārtošu finanšu darījumu nodoklis, uh, tālāk uh, suverēns uh, ienākumu avots neatkarīgi no finanšu tirgiem, uh, un es domāju, ka pret valstu parādu krīzi var cīnīties ar izaugsmi un jaunām darba vietām, nevis tikai visu laiku savēlkot jostas ciešāk. Uh, Un, protams, mums ir jāprūpējas par līdzsvarotiem dalībvalstu budžetiem. Austrijā mēs to arī darām, bet mums tāpat ir jāprūpējas par izaugsmas garantēšanu un par uh, bezdarba samazināšanu valsts, kurā ir visai zemi bezdarba rādītāji, tā ir Austrija. Eh, es gribētu bilst dažus vārdus par to interviju, ko augsts ECB uh, ierēdnis sniedza Wall Street Journal. Viņš teica, ka sociālā tirgus ekonomika ir piedzīvojusi norietu. Nē, īstenībā ir noticis pilnīgi pretējais. Tur, kur ir spēcīgs uh, sociālās labklājības modelis, šīs valsts krīze skāra vismazāk, bet tās valsts, kurās šis modelis nebija tik labi izstrādāts, eh, krīzes eh, cirtiens bija ļoti spēcīgs. Un, ja Kāds runā par to, ka vēlēšanas valstīs varētu radīt vēl lielākas problēmas. Nē, īstenībā tojošas vēlēšanās problēmas neradīs. Un īstenībā es eh, no rīta atverot avīzes, pirmām kārtām skatos nevis uz biržas ziņām, bet gan uz to, eh, cik liels ir bezdarbs valstīs. Paldies! Paldies! Tagad mēs varam uzklausīt kolēģus un gribēju teikt, ka Eh, tagad izteiksies kolēģi tieši no dalību valstu parlamentiem, un tas ir ļoti jauki. Es skatos, ka runātāju skaits eh, šajā brīdī ir dubultojies, un ja kāds vēl gribēs izteikties, viņš to varēs darīt. Pirmais Filips Martīni no Senāta lūdzu. France. Francija. Merci beaucoup. Lielas paldies priekšsēdētājiem. Man būtu divi jautājumi. Man viens jautājums būtu Ferēras kundzei, kas savā runā pirms brīža pieminēja uh, fondu dalībvalstu, uh, dalībvalstu parādiem, tātad dalībvalstīm, kuras vēl nav nonākušas grūtībā, un es īsti nesaprotu, kā tas sasaucas ar esošajiem uh, noteikumiem vai tiem, kurus ir paredzēts ievies. Otrakārt, es vēlētos uzsvērt to, cik, manuprāt, nozīmīgi būtu strādāt pie budžeta plāniem tādiem, kā tā, tie šobrīd ir paredzēti um, Eiropas Savienības likumdošanā, budžeta priekšlikumi, kas ir jāiesniedz vēlākais līdz 15. oktobrim, un uh, vidus. Uh, termiņa priekšlikumu, kas ir jāiesniedz vēlākais līdz 15. aprīlim. Par uh, gadskārtējiem budžetu priekšlikumiem ir jāsaprot, ka šis process var, manuprāt, tieši ietekmēt likumdošanas procesu, nacionālo likumdošanas procesu, jo valdība, kas iesniedz budžeta izskatīšanai parlamentā, uh, Ehm, pēc tam eh, tā ir jāveic izmaiņas rudenī, pirms eh, tiek pieņemts galīgais lēmums. Un ir kāds aspekts, kurus vēlētos precizēt. Tātad budžeta priekšlikums ehm, nākamajam gadam, kurā ir paredzēts sniegt attiecīgus datus un aplēs, tas varētu dot iespēju jau iepazīties ne tikai ar to, kā turpmāk attīstīsies izdevumi, bet arī eh, runāt par eh, tiem apstākļiem, kādos šīs, eh, šī izdevuma mainīsies. Un ar vienu eh, normatīvu pasākumu, protams, eh, nepietiks, bet jebkurā gadījumā bez šiem normatīviem pasākumiem būtu nepieciešams arī skaidrot to, kā attīstās attiecīgi katra budžeta līnija, katra budžeta sadaļa. Vai jūs varētu komentēt šos aspektus, lūdzu? Un es vēlētos izmantot šo iespēju un informēt, ka Francijā situācija ir e, īpaša, jo mēs katru gadu izskatām divus budžeta priekšlikums. Viens ir e, valsts budžets, un otrs ir likums par sociālās uh, drošības finansēšanu. Referents ir jūsu vidū šodien, kas ir atbildīgs par šo jautājumu. Un es vēlētos zināt, kā tas attiecīgi sasauksies ar uh, budžeta procedūru Eiropas Savienībā. Vai Eiropas Savienība konsolidēs abus dokumentus, eh, jo īpaši ieņēmums vai visu kopumā, katrā ziņā par šo punktu būtu jādiskutē padziļināti. Un tālāk, kas attiecas uz budžeta plānošanu. Ir kāds punkts, kur es īstenībā esmu sapratis eh, šajā dokumentā, proti atšķirība starp eh, vidustermiņa budžeta plānu un stabilitātes programmu, vismaz tādu, kā tā ir eh, izveidot līdz šim. Vai būtu jāuzskata, ka eh, pirmais aizstāja otro, vai arī kāds ir metodoloģiskās atšķirības starp šiem abiem dokumentiem? Paldies par uzmanību. Thank you very much. Um... Liels paldies. Ja jums ir jautājumi, tad mēs, protams, arī atbildēsim uz tiem uh, beigās. Tagad apvienotās karalists pārstāv Hersons Kunz, kas ir Eiropas ekonomikas eh, lietu um, apakškomitejas vadītājs. Paldies, priekšsēdētājs. Vēlētos vispirms izteikt komentārus par Eiropas semestri un vairākiem priekšlikumiem, bet uh, Savulaik eh, Dēvids Lidingtons eh, apsveica eh, šo Eiropas semestri un es darbojos savulaik arī Eiropas parlamentā un tolaik mēs runājām par plašām ekonomiskajām vadlīnijām. Ja es pareizi saprotu, tad Eiropas semestrs patiesībā ir uzlabot šis iepriekšējais projekts, Pagājušā gada martā mēs publicējām pirmo ziņojumu par finanšu krīzi, un mēs secinājām, ka mums trūkst politiskās izlēmības, un uzskatījām arī, ka ir nepareizi, ka tiek pagrūsta valsts, kas ir nonākusi grūtībās, un šajā ziņojumā, tāpat kā uh, ziņojumā, kur publicējām pagājušajā mēnesī, uh, mēs uzsverām to, ka izšķirīga ir izaugsme un konkurētspēja Eiropas Savienībā. Un kas attiec uz Barozo teikto par eh, vienoto tirgu, jāsaka, viena lieta, par kur mēs esam aizmir, aizmirsuši, cenšoties veicināt izaugsmi, mēs neesam pieti, bijuši pietiekami izlēmīgi attiecībā uz iekšējo tirgu. Otrajā ziņojumā mēs runājām par Eiropas centrālo banku un norādījām uz to, ka tā eh, aizdevus līdzekļus divām bankām, kas eh, patiesībā tika uzskatīta par bezcerīgām. Mēs runājam arī par eiro obligācijām. Priekšlikums šobrīd ir eh, atlikts malā. Uh, Un, ja es pareizi saprotu, tad Barozo kungs runāja par projektu obligācijām. Un to, protams, apsveikt privātā sektora pārstāvi, lai tas veicinātu lielāku konkurētspēju Eiropas ekonomikai. Mēs apsveicām um, triju pasākumu kopumu to, ka tiek glābta Grieķija. Mēs nezinām vēl, cik daudz uh, tiks piešķirts līdzekļu. Uh, 3 eh, eh, miljārdi vai vairāk. Un, lai gan apvienotās karalīsts valdība ir nolēmusi neparakstīt komisijas uzraudzībām 27 eh, dalībvalstu uzraudzībā šo te fiskālo paktu, mēs tomēr nesaprotam, kāpēc to nevajadzētu darīt. Un viens no iemeslu, kāpēc uh, valdība to nedara, varbūt ir saistīts ar uh, iekšējo tirgu un interesēm attiecībā uz to. Mēs uzskatām, ka iekšējais tirgus šādā veidā tiktu aizsargāts, ja mēs parakstītu šo dokumentu kā 27 uh, valstu pārstāvi. Mēs uzskatām, dažās jomās tas jau īpaši palīdzētu finanšu jomā mums palīdzētu arī uh, finanšu darījumu aplikšanu ar nodokļiem. Un mēs labprāt dzirdētu no Barozu kungu, kāpēc viņš uh, neieklausījās ekonomikas direktorāta uh, ieteikumos, bet un arī budžeta ģenerāldirektorāta ieteikumos par šo finanšu darījumu aplikšanu ar nodokļiem. No Šemets kunga, kas eh, viesojās pagājušajā nedēļā manā komitejā, es sapratu, ka ir daži priekšlikumi attiecībā uz šo dokumentu. Mēs publisku, publicējām arī vairākus ziņojumus par citām eh, tēmām, piemēram, kredītreitinga aģentūras, un uzskatām, ka tā būtu slikta doma Uh, izveidot Eiropas Savienībā īpašu kredītreitingu aģentūru. Mēs publiskosim ziņojumu par daudzgadu finanšu ietvaru attiecībā uz budžetu, un tam ir jāmobilizē Eiropa, tam ir uh, jāpanāk fleksibilitāte Eiropā, un visbeidzot, mēs vēlētos labāk definēt Eiropas līmeņa pievienoto vērtību, lai mēs saprastu, kāpēc mēs eh, lietas darām Eiropas Savienības līmenī papildus tam, ko mēs darām attiecībā uz dalībvalstu budžetiem. Paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies! Es domāju, ja viss izteiksies eh, tik kārt, tad mēs, mm, mums nebūs iespējas uzklausīt atbildes, bet tās mums tomēr ir nepieciešams. Tā ir, zinām, dilema. Tagad vārds Portugāles pārstāvēja, kas ir budžeta komitejas eh, priekšsēdētāji. Gostaria de saudar os colegas do Parlamento Europeu e do Parlamento Nacional. Paldies, priekšsēdētājs. Vispirms vēlētos sveikt Eiropas parlamenta deputātus, kolēģis un tāpat arī kolēģis no nacionālajiem parlamentiem. Atsaucoties uz Lamas Sūrkunga teikto iepriekšējā sanāksmes daļā, es vēlētos teikt, ka mums ir jāpaplašina dialogs nacionālo parlamentu starpā. Portugāles parlaments īpašu uzmanību pievērš sešu pasākumu kopuma analīzai. Tas notika Fejukunga un Ferēras kundzes uh, klātbūtnē. Un tas pats sakāms arī par šo jauno divu pasākumu kopumu. Mūsu valstī ir plaša uh, sociālā un politiskā vienprātība attiecībā uz pasākumiem, kas ir jāīsteno saskaņā ar iepriekšējās valdības pieņemto lēmumu. Mēs cenšamies saprast, ko būtu absolūti nepieciešams šobrīd paveikt, un es uzskatu, ka šāda veida sanāksmes, kā šās dienas sanāksmes, mums palīdz to saprast. Būtu nepieciešams panākt to, lai Eiropas semestris mums garantētu vairāk Eiropas un eh, tādas Eiropas, eh, kas rīkojas tajās jomās, kur tas ir nepieciešams. Jo runa jau nav par problēmām, kas skar tikai īriju, Grie Grieķiju vai citas valstis. Runa ir par visu Eiropu, tāpēc ir nepieciešama koordinācija Eiropas Savienības līmenī, ir nepieciešams mazāk nacionālisma. Mums varbūt mazāk jādomā par to, kā mēs artikulējam politiku, bet mums ir jādomā par to, kā mēs varētu mazāk domāt par nacionālām perspektīvām, bet vairāk domāt par Eiropas līmeņa atbildēm. Šīs līgums par budžetu uh, tiks parakstīts uh, šonedēļ. Ja mēs ņemam vērā sešu pasākumu kopumu, divu pasākumu kopumu, tad mēs saprotam, ka nepietiekam uzmanību tiek veltīta budžeta koordinācijai. Nepietiekamā mērā tiek uh, koordināta fiskālā politika. Portugālē liela daļa uzņēmumu, kas kotējas biržā, ir pārcēluši savas mītnes uz um, tā dēvētajām fiskālajām paradīzēm Eiropā. Tātad tas nozīmē, ka netiek pietiekam koordināta politika, kas būtu vērsta uz uh, izaugsmas veicināšanu. Ir nepieciešams domāt par to, kā cīnīties pret augstajiem bezdarba rādītājiem, un tāpat nepietiekami ir pasākumi, kur, kurus mēs īstenojam finanšu pārvaldības jomā. Te ir skaidrādzams, ka nav Eiropas līmeņa koordinācijas. Mēs nespējam vienoties par nodokli attiecībā uz finanšu transakcijām. Tāpat grūti ir virzīt uz priekšu darbu pie eiro obligācijām, projektu obligācijām, uz kurām atsaucās komisijas priekšsēdētājs. Tāpēc mūsuprāt, Eiropas semestrim ir nozīme tikai tad, ja tas nozīmē lielāku koordināciju, atgriešanos pie Eiropas līmeņa pieejas un ka mēs šādā veidā necenšamies izvairīties no noteikumu ievērošanas, jo, jo lielākās dalībvalsts iesāk ar šo noteikumu neievērošanu. Mums ir jāsaprot, ka runa nav par problēmām, kuras skar tikai dažas valsts. Nē, mums ir jāsaprot, ka runa ir par mums visiem. Mums visiem ir jāizteno centieni un ir jāveic taupības pasākumi, bet domājot par izaugsmi un nodarbinātību, un tas viss jādara solidāri. Paldies! Thank you very much. Uh, next. Liels paldies. Tagad nākamais runātājs uh, Rumānijas pār, pārstāvs. Ekonomikas uh, komitejas pārstāvs. Paldies! Mans viedoklis ir tāds, ka mums būtu jārunā par divu pasākumu kopumu, sešu pasākumu kopumu, cieši sasaistot to ar uh, fiskālo uh, līgumu jo tam būs ļoti nopietnas uh, eh, saks attiecībā uz nākotni. Es pateicos par šo iespēju diskutēt, jo man jāsaka, ka mums nav šādu diskusiju mūsu pašu dalību valstīs. Varbūt mēs varētu precizēt dažus aspektus, kas ir saistīti ar šo līgumu, kas nav pietiekami skaidroti, ko nozīmē trešajā pantā minētais vidējais termiņš, un kā tieši darbosies procedūra, kas minēta 7. pantā. Bet es varētu runāt par vēl kādu aspektu. Šis līgums ir svarīgs, tāpēc, ka tas veicina divus svarīgus jaunus indikātors, kas nav pietiekami labi definēti. Pirmais ir struktūrālais deficīts. Es aplūkoju Starptautiskā valūtas fonda un Eiropas padomas um, rādītājs, un jāsaka, ka pieejas ir dažādas. Attiecībā uz manu valsti atšķirības ir milzīgas. Attiecībā uz 2008. un 2009. gadu atšķirība ir 1,5% no iekšzemes koprodukta, ja mēs paraugamies uz komisijas pieeju un uz otru minēto pieeju. Tātad metodoloģija nav pietiekami skaidra. Ja mēs runājam par eh, šo deficītu, mums ir jāpanāk vienota metodoloģija, lai viss būtu ļoti precīzi. Otrakārt, manuprāt, svarīgākais indikators ir potenciālais IKP, jo viss grozās ap šo rādītāju. Potenciālais IKP. Mums nav metodoloģijas, lai izda, izvērtētu šo te potenciālo IKP. Ja manā valstī, piemēram, mēs ņemam eh, par piemēru 2%. Mēs eh, šādā veidā apdraudam valsts nākotnes attīstību. Mūsu mērķis, iestājoties Eiropas Savienībā, bija uzlabot dzīves līmeni un samazināt atšķirības eh, starp manu valstu un pārējām valstīm Eiropas Savienībā, un es nesaprotu, kā būtu iespējams to panākt ar pašreizējām aplēsēm. Tāpēc mans priekšlikums būtu sekojošs. Tad, kad mēs runājām par fiskālo līgumu, vai jūs strādājot pie tā, ņemāt vērā dažādus attīstības scenārijus attiecībā, attiecībā uz valstīm, kā tas darbosies un kādas tam būs sekas? Ne tikai attiecībā uz nominālo konverģenci, bet reālo kon konverģenci. Paldies! Thank you very much. Uh, next. Paldies. Dosim vārdu no pārstāv palāts apvienotā karalistē Kaša kungam. Thank you, thank you very much. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Par ko tad īsti esmu noraizējies? Some of the remarks I made earlier Runā, es esmu nobežies par konsekvenci un par to, kas notiek tirgos. Domāju, ka um, apvienotās karalists parlaments uh, visu, kas nāk no ES, neustver ar sajūsmu. Un runājot par aplikšanu nodokļiem un izdevumiem, to nevajadzētu uzskatīt par pre prerogatīvu. Protams, uh, pilsoņi ievēl uh, savus pārstāvus parlamentā un arī sagaida no viņiem lēmums, kas nāks uh, viņiem par labu. Uh, Es uh, vēroju dokumentu, ko ir izdevusi Eiropas parlaments. Es nezinu, vai vēl kāds kolēģis ar to ir iepazinies, bet es varu pateikt, ka šeit tiek runāts par uh, Eiropas uh, finansēm un par politiskām sarunām, kas norisinājās ļoti ilgi, lai atdotu atpakaļ ES finansiālo statusu. Uh, Tālāk jautājums par dalību valstu ministriem. No viņiem sagaida atskaitīšanos eh, Eiropas parlamentu priekšā par to, ka viņi ir gatavi eh, rīkoties ES labā un nacionālie tātad dalību valstu ministri īstenībā var atskaitīties tikai savu parlamentu priekšā. Es esmu noraizējies par e, lēmumu un likumu pieņemšanas mehānismu. Tas notiek nedemokrātiskā veidā. Es tepat nemanēju e, kvalificētā vairākuma procedūru, bet ir tikuši pieņemt lēmumu, lai koordinātu nodokļu politiku, kas īstenībā uh, tikai un vienīgi ir dalībvalstu parlamentu pārziņā. Nu, jāuzdod jautājums, cik demokrātiski tas ir viss. Un tālāk, ja mēs runājam par attieksmi pret Grieķiju, Grieķijai arī ir, jā, tā zinām, suverenitātes uh, iespējamība, bet mēs uzņēmām Grieķiju Eiropas Savienībā, tas viss ir e, kaut kur rakstīts. Un daudzi uzskata, ka Grieķijai nekad nevajadzēja iestāties ES, un tas mums liek uzdot daudz nopietnas jautājumus. Esmu nobijies, ka tas, kādos apstākļos tas notika, un ka finanšu uh, institūciju pieaugušā hegemonija, kā arī dalību valstu lēmumi bija problēma, kas tika radīta toreiz, un mums joprojām ar to ir jācīnās. Tālāk, eh, nu, kā mēs varētu šo finanšu jucekli beidzot eh, atrisināt, un šo jucekli lielā mērā radīja tieši līgumi. Un beigās tas nodēļ pie tehnokrātiskām valdībām un tehnokrātiskiem ministriem, nevis pie uh, likumīgā ceļā ievēlētiem parlamentiem Un īstenībā mani Barozo kunga apgalvojums, ka viņi ievēlēja pārāk nepārliecina. Nu, kādā veidā tad viņš šeit tiek ievēlēts? Un viss beidzot. Ekonomiskā metodika ne, nav saistīta ar metodoloģiju. Mums ir jāsaprot, kā process rit uz priekšu. Īstenībā neviens te neaplūko patiesos cēloņus, un ja mēs runājam par izaugsmas trūkumu, to nevarēs atrisināt, ja nenotiks deregulizācija un ja MVU netiks vairāk pagriezt vaļā skābekļa krāns. Visu beidzot, prasība pēc vairāk naudas uh, neļaus izvairīties no kritikas, kas ir vērsta pret bankām. Uh, PVN, vienotā uzņēmumu nodokļa bāze, finanšu darījumu nodoklis. Īstenībā tas neatrisinās vienā rokas mainā visas problēmas. Tas īstenībā radīs vēl lielāku jūcekli un varbūt atkal uh, pieaugs spēkā labējo politiķu balsis, varbūt uh, galēji kreiso politiķu balsis. Uh, Un rītdien mums te ir jānāk par līgumu, kas it kā novedīs pie stabilitātes, izaugsmes un uh, labklājības. Bet mēs runājam par pārvaldības trūkumu, par līdzsvaru trūkumu, un mums ir praktiskā veidā jācīnās pret šīm problēmām un jāsaprot, ka šo problēmu izraisīja demokrātijas trūkums. Bet šajā sanāksmē izskatās neviens tā uh, patiesi nerunā par reālajām problēmām, ko ir radījuši uh, spēkā esošie līgumi. Silvija, jā, es zinu, ka jūs gribat runāt par ekonomisko dialogu, bet man ir jādod vārds uh, vēl citiem deputātiem, pirms došu vārdu jums tagad no Lietuvas Glavekas kungs, kas vada budžeta un finanšu komisiju Lietuvas Seimā. Vai kungs atrodas zālē? Okay. Um, I'll put that to one side in case. Nu, es uh, atlikšu maliņā viņa pieteikumu gadījumā, ja viņš vēlāk ierodas zālē, bet tagad no Čehijas republikas Zestika kungs, kas vada ES lietu komisiju. Za slovo, paní předsedající. E, Předně mi dovolte, abych poděkoval za pozvání. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos pateikties par to, ka esat organizējuši šādu sanāksmi un par iespēju piedalīties tajā. Esmu pārliecināts, ka mēs turpināsim dialogu par šo tēmu arī um, Eiropas komiteja priekšsēdētāja konferencē, kurā tiks uzaicināti arī citi Nacionālo parlamentu pārstāvji. Katrā ziņā es vēlētos atbalstīt šo projektu. Jāsaka, ka esmu um, tādā īpatnējā situācijā, uh, jo pārstāv partiju, kas ir pie varas un kas ir otrs spēcīgākā partija senātā, bet kurai nav vairākumu. Taču eh, vēlētos tomēr sniegt nelienu informāciju par Čehiju. Kā jūs zināt, Čehija vēl nav piekritusi šīm fiskālajām paktām, taču par spīti visam Čehija gatavo likuma projektu, ka, kas patiesībā paredz līdzīgu pieeju. Diskusijas pie šī priekšlikuma mēs eh, vedam jau ilgi, vēl pirms eh, Grieķijas krīzes. Kā jūs zināt, jau 2000. gadā mēs saskārāmies ar zināmām problēmām banku sektorā. Dažas bankas eh, nokļuva grūtībās, un jau tolaik mēs zināmā mērā atrisinājām situāciju, kas bija savā ziņā pirms vēl pašreizējās krīzes. Savulaik mēs eh, centāmies gūt ekofinu atbalstu, mums izdevās tikt galā ar savām grūtībām un mums izdevās tādējādi palīdzēt arī citām dalībvalstīm, kas pēc tam meklēja starptautiskā valūtas fonda palīdzību. Jāsaka, ilgstoši esam dzīvē, dzīvojuši um, vadītas ekonomikas sistēmā, un es vēlētos teikt, ka šim Eiropas semestrim nevajadzētu būt kā tādam diktātam dalībvalstīm, kas pasaka, kā tām būtu jāpārvalda um, savu politiku. Mums nevajadzētu aizmirst par konkurētspēju um, Eiropas Savienībā. Un ticiet man, Uh, ar solidaritāti vien nepietiks, lai atrisinātu krīzi. Atrisināt krīzi mēs varam tikai palielinot konkurētspēju un paaugstinot nodarbinātību. Tas daudzkārt izskanējis arī attiecībā uz projektu Eiropa 2020. Mums ir nepieciešams vairāk darba vietu un tāda izaugsme, kas būtu balstīta uz nodarbinātību. Mums ir jācenšas atbrīvoties no šķēršļiem vienotajā tirgu, jo tam ir milzīga nozīme Eiropas integrācijas kontekstā. Es domāju, ka īpašuma aplikšana nodokli neļaus mums atrisināt krīzi, un es domāju, ka uh, šīs diskusijas, protams, ir nepieciešams, tas viss ir eh, pamatot un likumīgi, bet eh, es domāju, ka mums nevajadzētu piekrist šim priekšlikumam attiecībā uz nodokļiem. Paldies! Liels paldies, un tagad īrijas senāta pārstāvis eh, Tomas Bērns. Thank you very much, uh, Chairperson. Uh, just... Liels paldies priekšsēdētāji man būtu dažas pārdomas saistībā ar īrijas pieredzi. Būtu jāpiezīmē, ka īrijas fiskālā situācija būtu um, um, pilnīgā uh, saskaņā ar šo te fiskālo līgumu līdz 2008. gadam. Un pēc tam, līdz tam mēs saņēmām atbalstu un uzslavas no Starptautiskā valūtas fonda Eiropas komisijas par to, kā mēs pārvaldījām ekonomiku. Es domāju, ka to būtu nozīmīgi paturēt prātā. Kā jau pieminēja iepriekšējie runātāji, mums ir jācenšas atgūt ekonom, ekonomisko izaugsmi un mums ir jākoncentrējas uz nodarbinātību, jo īpaši jauniešu nodarbinātību. Un īrijā eh, tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, tāpat kā šķiet Rumānijā. Eh, mums ir iespējams arī referendums par šo līgumu. Mums ir jāsaprot, ka milzīga uzmanība tiek piemērsta fiskālai disciplīnai, fiskālai kontrolē, bet um, mums neizdodas panākt tos labums, ko fiskālajai savienībai vajadzētu dot. Tāpat nav vienotas finanšu uh, likumdošanas Eiropas Savienībā. Mums ir eh, Eiropas centrālā banka, mums ir kā kontrola, bet mums nav um, pietiekams um, kopīgs politikas. Mums nevajadzētu aizmirst arī par demokrātiju, un jāsaka, ka attiecībā uz daudziem priekšlikumiem tas ne, netiek ņemts vērā, kas attiec uz divu pasākumu kopumu attiecībā uz budžeta projektiem. Jā, tiem noteikti būs eh, zinām ietekme, bet tas katrā ziņā neieviesīs drastiskas izmaiņas ne īrijā, ne arī citās valstīs, piemēram, apvienotajā karalistē. Īrijas budžeta pieņemšanas procedūra ir bijusi pašos pamatos ļoti demokrātiska, un visā politiskajā ciklā mēs esam koncentrējušies uh, uz budžeta procedūru, un tas zināmā mērā ir teicis negatīvi ietekmēts attiecībā uz šīs te programmas īstenošanu, kas tagad mums ir jāievēro. Budžeta pieņemšanas procedūra bija e, ļoti nozīmīga demokrātijas procedūras sastāvdaļa, un mēs nevaram to zaudēt, pretējā gadījumā cilvēks zaudēs ticību Eiropai. Paldies! Un tagad Bulgārijas um, pārstāvis Niklakoks. Уважаеми колеги, а, иск... Уважаеми колеги, es eh, gribētu sacīt, ka Bulgāra parlaments piešķīra mandātu mūsu valdībai. E, parakstīt stabilitātes paktu. Bet um, tam nevajadzētu novest pie nodokļu harmonizācijas Eiropas Savienībā un nevajadzētu būt nodokļu politikas harmonizācijai Bulgārijā. Jau 2010. gadā bija grozījums budžeta likumdošanā, un mums tagad ir 2% griesti. Deficīts 33,5% no IKP, un pat pirms stabilitātes pakts tika vispār Bulgārija apspriests mūsu sabiedrība. Apsprieda atsevišķus pasākumus un mums izdevās panākt kopīgu nostāju. E, nodokļu harmonizācija Eiropas Savienībā varētu novest pie e, konkurētspējas konkur e, zuduma. Un pat pirms krīzes, pirms 2008. gada Bulgārija bija ar labu nodokļu politiku. Tā samazināja savu budžeta deficītu tagad. 2011. gadā mēs e, e sagaidījām 1,3%, e, parādu sloks varētu būt 19%. Visi šie fiskālie noteikumi, protams, nozīmē lielāku nastu uz Bulgārijas pilsoņu pleciem. Viens no mūsu galvenajiem tirdzniecības partneriem - Grieķija - piedzīvo smagu recesiju. Tas nozīmē, ka Bulgārijai ir jāpieliek pūliņi, lai tā pārstruktūrētu savu ekonomiku. Un veiktu pasākumus, lai mazinātu uh, tekošo budžeta deficītu. Šobrīd 1,8% pārpalikums ir, un mans uh, priekšlikums ir papildus um, mehānismiem attiecībā uz nedisciplinētām valstīm, vai mums nevajadzētu um, domāt par to, kā mēs varētu veicināt to valstu pūliņus, kas. Um, ir fiskālās disciplīnas piemērs. Jūs labi zināsiet, ka neatkarīgi no tā, kāda fiskālajā pasākuma tiek pieņemti, mums nav Bulgārijā pietiekama mehānismu, lai veicinātu izaugsmi. Bulgārija tiek uzskatīta par valsti par vienu no ar vislabākajiem sniegumiem attiecībā uz izaugsmi, bet tas nav pietiekami. Es domāju, ka pasākumi, lai pamudinātu šādas valstis, varētu būt pozitīvi. Mums ir vajadzīgs vairāk skaidrības attiecībā uz to, kas var atgadīties, ja nacionālie parlamenti nepieņem piedāvātos, šobrīd piedāvātos pasākumus no komisijas puses un kā tas ietekmēs budžeta procedūru. Mums ir vajadzīgs atbildes uz šiem jautājumiem. Paldies, paldies, un tagad no eh, Silvija no parlamenta. Eh, paldies, Šaron. Ļoti žēl, ka Kaša kungs aizgājis, jo. Uh, Mēs gribējām izvairīties no tā, ka nenotiek diskusijas. Es biju referente par ziņu, ko mēs saucām par ekonomisko dialogu. Un mērķi šeit bija ļoti vienkārši. Ekonomisti to nosauktu ņemt vērā nacionālo politiku ārējos jautājumus. Šobrīd Eiropā mums nav vietas, kur mēs varam apspriest, diskutēt. Es vēlreiz uh, lietoju vārdu diskutēt, jo šeit nav nekādas kontrolas, ne atbildības, bet tā ir vienkārši iespēja finanšu ministrijām izklāstīt, ko tās dara savās valstīs. Un no kā jūs baidāties, Keškungs? No kā jūs baidāties, Keškungs? Kāpēc? Uh, demokrātijai uh, publiskām debatēm ir jāpaliek nacionālajos ietvaros eh, mūsdienu pasaulē, kur savstarpējā atkarība ir realitāte, pasaulē, kādā mēs dzīvojam. Ja mēs pieņemsim nepareizus lēmumus, tad Londonas eh, Cityja varētu sabrukt. Un, ja Eiropas Savienība pieņem nepareiz lēmums, tad jums varētu nākties piedzīvot sekas. Tāpēc jūs varētu savās mājās izskaidrot vai nu sacīt, ka eh, mēs eh, mēģinam eh, kontrolēt visu, vai arī mēs apzinoties savstarpējo atkarību un ņemot vērā līgumus, veidojam vietu, kur būtu iespējams diskutēt. Un nākošais es mēģināšu e, diskutēt ar kādu konkrētu cilvēku, nevis klātnesošu deputātu, kurš kritizē Eiropas parlamentu. Paldies, un mēs tālāk pārējām pie Beļģijas un Finanšu un budžeta komitejas priekšsēdētājas Mirģelas Gertlinas. Paldies! Esmu gandarīt, ka mums ir šīs kopīgās diskusijas, vēl jau vairāk tāpēc, ka eh, pārstāv opozīciju Beļģijā. Bet Beļģijā, kā jūs zināt, mēs esam vairumā pro-eiropeiski un atbalstām harmonizētāku politiku, bet kas integrētu visas um, dimensijas, gan vidas, gan fiskālo, gan ekonomisko. Un šajā sakarā, es domāju, neatšķīros no savu kolēģu vairākumu. Attiecībā uz Eiropas parlamentā jau paveikto darbu. Domāju, ka vajadzētu kā piesardzīgs pasākums abos eh, re, eh, regulējumos paredzēt to, ka ir eh, jāņem vērā dalībvalstu veik, dalībvalstīs veiktā saskaņošana starp sociālajiem partneriem, kā arī, lai varētu nodrošināt sociālo ser, eh, servisu darbību dalībvalstīs un lai šo darbību mehānisms nekādā veidā netiktu apdraudēts. Pilnībā atbalsta nepieciešami pārskatīt laika grafikus, it īpaši, lai parlaments, nacionālie parlamenti, piedaloties diskusijā par nacionālo budžetu, lai tie varētu ņemt vērā komisijas izpaustās piezīmes. Pretējā gadījumā mēs esam tādā kā um, aklo vistiņu spēlē. Un, ja ir nepieciešams, jāveic laika grafika korekcija. Es domāju, ka ņemot vērā nospraustos mērķus, ir jāņem vērā budžeta elementi, kā arī elementi, kas attiecas uz sociālo vides nodarbinātības un cīņas pret bezdarbu jautājumi. Tāpat svarīgs jautājums ir, un es nedomāju, ka jūs to pieminējāt, bet gribētu, lai Eiropas komisija norāda darba metodiku, kas atbalsta E, tos atzinumus un veidu, kā tā izvērtēs valsts situāciju un veidos e, korektīvos pasākumus, ko tā vēlētos noteikt. Vēl viens elements, kas mūsuprāt ir svarīgs ir tas, ka ja kāda valsts, kas ir e, ievērojusi e, ieteikumus un neraugoties uz to, atrodas sarežģītā situācijā, lai pret eh, šādu valsti netiktu piemērot sankcijas. Es domāju, ka tas ir jāņem vērā. Un tāpat arī tad, kad jūs norādāt, ka kāda valsts, eh, kas nerespektē savus pienākumus, eh, tai nepieciešama kāda juridiskā drošība, lai dotu iespēju uzsākt pasākums, es gribētu sīkāku skaidrojumu dzirdēt surveillance pour les États en, un eh, eh, Domāju, ka ir nepieciešams labāk definēt, ko, ko jūs saprotat ar nopietnām grūtībām. Vai un kādi ir kritēriji un kas tajos ir iekļauts? Un es atbalstu to, ka jāveido fonds, kurš dotu iespēju invest, investēt infrastruktūrās, kā arī tajā, lai ministru padomi varētu e, rīkoties papildus e, komisijas ieteikumiem, un kā arī gribētu zināt, kādas tad ir manevrēšanas e, maržas šeit attiecībā uz abiem regulas projektiem, un tad, ja ir integrēti visi notiekumi regulas iekšienē, tad e, kāda vēl ir jēga no budžeta e, nolīguma? Gribētu dzirdēt jūsu viedokli šajā sakarā. Thank you very much. Uh, next week. Paldies, nākošais runātājs. Giancarlo Giorgetti, kurš ir Itālijas parlamenta budžeta komisijas priekšsēdētājs. Grācie, signor Presidente. Paldies, priekšsēdētājiem. Gribēju bilst dažus vārdus par Eiropas pusgadu. Ņemot vērā to pieredzi, ko esam guvuši Itālijā, var teikt, ka tas ir patiešām vērtīgs instruments. Un, protams, mums tajā pašā laikā ir jāņem vērā reālā valdošā situācija. Īstenībā jaunie notikumi, kas notiek katru dienu, um, visus um, iepriekš uh, kaldinātos labos nodomus vienā dienā vienkārši iznīcina. Nu, Eh, pagājušā gada, eh, pagājušā gada pavasarī Itālijā mēs pieņēmām stabilitātes un konverģences plānu, bet ņemot vērā pēdējā laika notikums, mums atkal to visu vajadzēja mainīt un grozīt ņemot vērā to, kādi, kāds bija tirgu verdikts. Finanšu tirgi eh, to, kas notika valstīs, ļoti uzmanīgi vērtē. Mums bija iepirktas arī Vācijas valsts obligācijas, mums vajadzēja ieviest konkrēts pasākums. Īsnībā Eiropas komisijas vērtējums varbūt nav tik um, izšķirošs kā tas, uh, ko saka tirgi. Finanšu tirgi īstenībā uh, šeit spēlē uh, pirmo violu. Nu jā, un arī neaizmirsīsim reitinga aģentūras. Nu, par to vajadzētu varbūt padomāt vairāk. Šogad Itālija jau šo to ir veikusi budžeta disciplīnas uzlabošanai. Jā, mūsu parādi ir ļoti augsti. Nākamajos mēnešos mēs esam paredzējuši pieņemt konstitucionālās reformas, lai varētu garantēt labāku budžetāro līdzsvaru. Runājot par budžetu, jā, protams, šeit ir skaidrs nepārprotams normas, bet gribēju dzirdēt precizējums no jums. Eh, ko jūs īsti saprotat ar vārdiem izvērtēšanas mehānisms, kontrolējot budžetu? Vai tas ir kaut kas neatkar neatkarīgs, kaut kāds neatkarīgs birojs, kas atrodas netālu no parlamenta? Stingri finanšu noteikumi, domāju, esam viensprāts, ko tas īsti nozīmē. Bet, ja runājam par izaugsmi, īstenībā mūsu priekšstati šeit ir atšķirīgi. Tādēļ mēs nevaram te ieviest kaut kādus standarta risinājumus. Ja runājam par kredītiem. Protams, eh, ir konkrētas normas, kas ir jāievēro, bet citās valstīs, kur kredītsistēmas ir atšķirīgas, situācija eh, var izvērsties pavisam savādāk, nu, salīdzinājumā ar Itālijā valdošajām struktūrām, nu, jo tur, piemēram, ir kaut kādas mazas kooperatīvās bankas. Thank you. Uh, now... Paldies. Tagad tavirs Roivas eh, no Igauņu parlamenta, kas eh, vada Eiropas lietu komisiju. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs dzirdējām, ka Somija ir viena no tām valstīm, kas vienmēr ir ievērojusi kritērijas Bet es gribēju teikt, ka arī uh, Igaunija, Luksemburga un Zviedrija ir ievērojušas kritērijas. Jā, Zviedrija nav eirozonā, bet es gribēju minēt, ka arī šīs trīs valstis ir ievērojušas visas uh, noteiktos kritērijus. Četras valstis no 27. Nu jā, skaitlis nav visai iepriecinošs. Bet pieredze, ko guvusi šīs valstis pierāda, ka tikai tādā veidā mēs varam rūpēties par ilgspējīgu ekonomisko izaugsmi. Un mēs eh, mēģinam veicināt izaugsmi, nevis maksāt vecos parādus. Mums visiem jābūt disciplinētiem, neatkarīgi no tā, vai mēs esam bagāti vai nabadzīgi. Mums arī ir jāskaita savu naudu, arī tad, ja mēs runājam par nodokļu maksātāju naudu. Eiropas Savienībā ir viena valsts, kur IKP ir 30 reizes augstāka, bet algas ir tikai 2-3 eh, reizes augstākas par vidējo līmeni. Nu, vai tas ir kaut kas ilgtspējīgs? Nē. Eh, jebkurš politiķis grib paaugstināt, piemēram, skolotāju un ārstu algas, bet, eh, nu, ir jābūt līderdotībām, lai pateiktu, diemžēl šodien tas nav iespējams. Pagājušā ceturtdienā Igaunijā Mēs uh, palīdzējām uh, vienai bagātai valstī. Mums ir jāpieņem uh, pasākumi, kas nesīs augļus arī nākotnē, ir jāveic struktūra reformas. Šodien tās ir jāizteno tagad, kad valda krīze, un mūsu vēlētāji tādā gadījumā mūs labāk sapratīs. Mums viņiem ir jāpalīdz grūtos laikos. Protams, visas valsts ir atšķirīgas, un mēs nevaram te piemērot vienādus lekālus pilnīgi visām valstīm. Bet, iepazīstoties ar to, kas notiek valstīs, es gribu teikt, ka gadījumā, ja budžets ir līdzsvarots un ja nodokļu sistēma ir pietiekami vienkārša, ja tā nav pārāk piņķerīga ar nes cik daudzām normām, tad valstī iet relatīvi labi. Ir daudzas valstis, eh, kas ir atradušas jaunu finansējumu, ieviešot jaunas normas un eh, nedomājot tikai visu laiku par izņēmumiem. Eh, tādēļ par to vajadzētu šodien palauzīt galvu. Jā, tagad došu vārdu Somijas pārstāvim Kimo Sesimam, kas vada Finanšu komisiju. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi! Valstu parādu krīze, protams, ir ārkārtīgi skumjš stāsts. Kādēļ krīze izcēlās? Tā tad bija tāda nepareiz domāšana. Mums tik teikts, jums tagad ir visu laiku jāizdod naudu, jūs varat tērēties eh, pa labi, pa kreisi, un eh, īsnībā valdības tam paklausīja, nu un tagad mēs sēžam šajā putrā. Mums ir jāatzīst, ka Eiropā valda divas problēmas. Pirmā. Ja mums ir jārunā par dažādajām procentu likmēm valstīm, jau 2008. gadā procentu likmes sasniedz 8%. Un mēs mēģinam samazināt uh, procentu likmes. Tas varbūt būs vērtīgi tieši šodien, bet nezinu, kādas sekas tas varētu radīt nākotnē. Ko dara komisija? Viņi mēģina ieviest eiro obligācijas, lai garantētu zemes procentu likmes visām valstīm, bet tas nav realistiski, un tas var radīt morālo kaitējumu un uh, arī lielas grūtības. Uh, Komisijai ir jāsaprot, kur tad suns ir aprakts. Tālāk tika runāts par kopīgu uh, Eiropas kredīta eh, aģentūru, nu, un tā tad valde šai aģentūrai būs komisija, un tā teiks, Grieķijai būs uh, augstas procentu likums, citām valstīm atkal tādas, un, un citām zemākas. Nu, kurš tad šādai kredīta reitinga aģentūrai uzticēsies? Mums ir jābūt realistiskiem, nevajag pārāk daudz kavēties ilūzijās. Tālāk runājot par maksājumu bilanci dalību valstīs, tās ir atšķirīgas, un mums Ir jāsaprot, Eiropas centrālā banka, piemēram, piešķir naudu, nauda tiek pārskaitīta no vienas valsts uz otru, bet nav tāda brīdinājuma signāla. Mums ir jāatrod uh, vai jāizveido tāda sistēma, ja, piemēram, valstu maksājuma bilants nav kārtībā, tad šīs valsts vienā brīdī vairs nevar saņemt naudu no ECB. Mums ir jārisina krīze tās saknē, nevis visu laiku jāmēģina skriet uz priekšu un kaut kā par roku galam mēģināt atrisināt krīzi. Tie priekšlikumi, kas attiec uz budžeta kontroli un valstu suverenitāti, jā, priekšlikumi ir labi pārdomāti, bet ir jāsaprot, ka stabilitātes un izaugsmas pakts netika pilnvērtīgi īstenots tas bija pārāk birokrātisks, bet, protams, labāk kaut kāds priekšlikums nekā nekas. Mums, protams, ir jāsaprot, kāds ir galvenais mērķis - uzlabot stabilitāti Eiropā un Eirozonā. Un, ja drīkstu piebilst, Somijā ir ieviesta ļoti veiksmīga sistēma. Mēs veidojam budžetu uz četriem gadiem un pēc četriem gadiem mēs skatāmies, kas tad notiek tautsaimniecībā. Un ja jūs plānojat uz priekšu un lēmumus pieņemat saulaicīgi, tad īstenībā jūs var, paši varat atvesaļot savu tautsaimniecību. Kas notiek komisijā? Komisijā viss ir ļoti birokrātiski un ir ierobežoti līdzekļi. Kas tad īsti ir jādara? Komisijai ir jānospriež skaidrs prioritātes pašai savā darbā. Iepazīstoties ar valstīm, kurās, piemēram, nav deficīta, jā, ir diskusijas starp dažādām valstīm, bet tad pēkšņi komisija tur iejaucas un grib, lai viss notiek pa viņu prātam. Valstis, kurās ir zems kredītreitings vai kuras cīnās ar budžeta problēmām, nu tur ar situāciju ļoti rūpīgi ir jāiepazīstas. Bet ir konflikts starp dalībvalstu budžetiem un komisijas pilnvarām. Un tādēļ ir jāatrod uh, pareizā izēja. Mums ir jāsaprot, kas notiek dalībvalstu līmenī un kas notiek Eiropā un ko kādā veidā vislabāk risināt. Te tika runāts par 0,5%. Eh, Kā jūs to aprēķinājāt? Es ceru, ka tas nekļūs par bezgalīgo stāstu, vai kritēriji ir ievērot vai nē. Nu, vajadzētu būt vismaz kaut kādiem aptuveniem aprēķiniem, un katram ir jāsaprot, kas, eh, ar ko ir jārēķinās, ja eh, viņi paši neievēros kritērijus. Ja jūs parūpēties eh, par pašmāju politiku, nu tad īstenībā nav vajadzības tādai pamatīgai pārbaudē vai uzraudzībai. Mēs esam saņēmuši labus ieteikumus no Eiropas komisijas, eh, nu jā, un tos esam labi iznoši. Paldies! Paldies! Es atvainojos, eh, pulkstenis ieslēdzās nepareizajā brīdī. Un pēdējais runātājs Sičelī kungs no Slovenijas, kas vada finanšu komisiju parlamentā. Hvala lepa, gospa predsednica in. Paldies, priekšsēdētāji. Man liels gods apmainīties ar idejām un viedokļiem attiecībā uz ekonomikas un fiskālo politiku ar citu dalību valstu pārstāvjiem. E, mazliet informācijas Slovenijas sakarā. Slovenija krietnu laiku ir starp dalību valstīm kurai ir bijusi veiksmīga ekonomiskā politika, veiksmīgs valsts finansējums un zemes valsts parāda līmenis. Diemžēl pēdējo trīs gadu laikā izrādās, ka krīzi Sloveniju varētu būt skarus vairāk nekā citas dalībvalsts, ir tīpaši ņemot vērā to, ka valsts parāds ir dubultojies, tomēr tas vēl atbilst pārstriks tas kritērijiem. Tomēr mums ir arī zināms deficīta pieaugums. Jaunā valdība tagad ir sagatavojusi programmu, kuras mērķis ir konsolidēt valsts finansējumu 2012. gadā. budžeta grozījumi e, paredzēs budžeta deficītu maksimāli 3%. Protams, e, šeit būs e, vajadzīgi ievērojami taupības pasākumi. Un mēs arī strādāsim pie ekonomikas konkurētspējas pieauguma, taiskaitā uh, Mm, ar fiskāliem pasākumiem tas eh, tāpat arī jāpiemina pasākumu mūsu banku sistēmā, lai mudinātu bankas piešķirt aizdevumus maziem un vidējiem uzņēmumiem. Svarīgi ir tas, un arī citās dalībvalstīs svarīgs uzdevums ir tā saucamais eh, fiskālais zelta likums tas tiks iestrādāts mūsu konstitūcijā, bet šeit rodas vairāk jautājumi. Galvenokārt par to, kā to iestrādāt konstitūcijas tekstā. Vācija to ir jau paveikusi, Šveica ir paveikusi Savienotās valstis, zināmā mērā arī ievieš šo zelta likumu, bet viņu definīcijas ir zināmā mērā atšķirīgas galvenokārt eh, deficīta summas un deficīta līmeņa ziņā. Eh, šveicieši un vācu ir eh, samērā līdzīgi, un es domāju, ka agrāk vai vēlāk mums būs jāsagatavo samērā vienots līmenis šim zelta likumam. Tāpat arī mēs gribētu dzirdēt no jūsu puses par monetāro savienību. Tas nav vienīgais termins, ko mēs dzirdam. Arī fiskālā savienība ļoti bieži ir darba kārtībā. Dažkārt ir skeptiski viedokļi, taču es gribētu dzirdēt definīciju fiskālajai savienībai. Mēs esam to Eiropas Savienībā mēģinājuši vairāk kārtīgi taiskaitā harmonizējot korporatīvo nodokli, harmonizējot PVN sistēmu. Šie ir jautājumi, kas attiec gan uz Sloveniju, gan uz citām dalību valstīm. Paldies! Paldies! Un šķiet, ka mums ir bijuši jautājumi, kas ir paredzēti tieši referentiem, tāpēc es varētu dot īsi viņa vārdu, lai atbildētu uz jautājumiem kas ir īpaši būtiski ziņojumiem. Un atbildēt eh, varbūt pēc tam uz eh, pārējiem jautājumiem. Elīza, tev tika uzdoti vairāki sākumi no mm, eh, franču kolēģu puses. Jā, paldies, es runāšu angliski, lai varētu ietaupīt laiku. Es mēģināšu atbildēt uz diviem vai trim jautājumiem, kas tika vairāk uzdoti konkrēti man vai saistībā ar manu ziņojumu. Tika pieminēta reāla konverģence un kā radīt e, nosacījums darbam ar struktūrālu deficītu. Es domāju, ka šeit ir ļoti nozīmīgi metodikas jautājumi, un mums būs jāveido zināma kopīga izpratne par šiem jautājumiem. Iespējams, makroekonomiskā līdzsvara trūkums, tā ir jauna dimensija sešpakā, palīdzēs mums saprast to, cik tālu iekšējais tirgus pats rada atšķirīgus nosacījumus Eirozonas un Eiropas iekšēnā. Un es domāju, ka arī ir um, vērts mēģināt saprast, kāpēc, piemēram, Zviedrija, Nīderlande, Vācija un Luksemburga ir ar augstiem pārpalikumiem, savukārt 20 valstis ir ar nepārtrauktu deficītu, atsevišķas ar ļoti lielu deficītu. Tāpēc mums iespējams būs jāpārāk jāpēta iemesli, eh, kā, eh, kādā veidā uz to iedarbojas eh, iekšējais tirgus, un arī jāskata atsevišķu politiku jautājumi un šo iemeslu pēc. Mēs mēģinam savā darba kalendārā panākt to, ka igadēja izaugsmas pārskatu publicēšana, kā arī makroekonomisko līdzsvaru trūkuma ziņojums notiek pirms komisija un padomu prezentē politikas vadlīnijas dalībvalstīm pusgadā. Un vēlāk dalībvalstīm tiek dots pietiekami ilgs laiks Un mēs piedāvājam nomainīt 15. oktobri budžeta projekta prezentēšanai uz 13. septembri, lai mums, eh, 30. septembri, lai mums no 30. septembra līdz 30. oktobrim būtu dialoga periods komisija varētu izskatīt plānus, kur piedāvājušas eh, valstis, un 30. No, līdz 30. novembrim komisija pieņem atzinumu par budžeta plāniem, ierobežojot iespēju automātisku eh, kritiku, un komisija divu nedēļu laikā nāk klajā ar e, saviem ieteikumiem attiecībās katru dalību valsti. Es varu uh, apspriest diskutēti priekšlikums, un mans pēdējais komentārs attiec uz izpirkumu fondu un stabilitātes uh, obligācijām. Šajā sakarā parlamenta nostāja ir bijusi ļoti skaidra un ir pieņemta rezolūcija. E, kurā parlaments aicina, to pieņēma uh, vairākums deputātu no lielākajām politiskajām grupām, kurā parlaments aicina komisiju nakt klajā ar koordinācijas vadlīnijām, nosacījumiem valsts parādu jautājumu ziņā un aicina komisiju ieviest stabilitātes obligācijas līdz ar komisijas zaļo grāmatu, eh, līdz ar izpirkšanas fondu veidošanu. Tas eh, pilnībā saskan ar jau paveikto darbu un vēlos sacīt, ka eh, laika grafika ietvaros tas pilnībā atbilst. Tomēr es gribētu arī vēlāk tīri privāti, kad vairāk laika būs, diskutēt šo jautājumu ar tiem deputātiem, kuri gribētu vairāk dzirdēt par priekšlikumu. Un, e, e, daži vārdi tagad Džerkana kungam. Vairāki jautājumi. Um, un vairāk runātājs teicās, ka sociāli jautājumi nav pietiekami iekļauti šeit. Un es gribu tos iestrādāt divpakā, lai mums būtu konsekventāka pieeja no Eiropas Savienības puses. Paldies! Paldies! Un teorētiski mūs, mums atvēlētais laiks ir aizrit, aizritējis. Žanpol, lūdzu ļoti īsi jūsu sacīto. Paldies! Gan vieni, gan otri pauda viedokli par to, kā lietām būtu jānotiek, ik viens respektē otru viedokli, tomēr konstatējam, ka Eiropas parlamentam nav eh, nodoma uzurpēt Nacionālo parlamentu pilnvaru. Mūsu mērķis ir Eiropas līmenī tiem lēmumiem, kas atbilst eh, Eiropas jautājumiem, ieviest demokrātisku kontrolu un nevis iejaukties nacionālās operācijās. Gribētu atbildēt Beļģijas kolēģijai, kurus tev precīzi jautājumu par manu ziņojumu. Gribu atbildēt pirmkārt, ka nevar pilnībā atbalstīt jūsu viedokli, ka tās dalībvalstis, kas ir iet, ieviesušas ieteikumus, nav atbildīgs ne par ko. Ne. Šeit ir jautājums par to, kā saistās ieteikumi un valsts eh, demokrātiskā eh, darbība. Šeit ir jāmeklē tas, kādā veidā šo situāciju atrisināt. Šobrīd risinājums nav atrast. Otkārt, eh, piesardzības pasākumu, es eh, izmantošu angļu valodas kalku. Eh, ko tas nozīmē konkrēti? Tas nozīmē iesaldīt, iesaldēt termiņa jautājumu, vērtēš reitinga līmeni, procentu likmju līmeni un arī e, jāapzinās, ka Grieķijas gadījumā e, ir neskaidrības par to, kas ir šī parāda turētāja, un tas vēl vairāk apgrūtina sarunas. Par labāku definīciju nopietnām grūtībām šāds jautājums jau mums radās uh, Eh, vai tas ir mūsu plurālis majestātis, bet mums tomēr ir jāapzina, kas ar to ir domāts. Tāpēc es aicinu padomu līdz ar komisiju rast saprātīgu risinājumu, taču uh, Eh, definēt pilni, eh, to šobrīd ir samērā uh, grūti. Tālāk divi po, daži politiski jautājumi. Manevrēšanas iestelpa. Es ceru, ka tā ir un tā nav pārāk šaura, bet kopš krīze pastāv. Uh, uh, parlamenta un padomes eh, attiecības ir sarežģītas, jo par, eh, padomē ļoti bieži pastāv kopīgi nostājas. Savukārt parlamentā ļoti bieži vien par šiem jautājumiem visbiežāk eh, tomēr viedoklis ir samērā vienots. Kāds, kāda ir līguma jēga? Es gribētu, būdams francūzis, Es domāju, ka līgumā esošais varētu tikt iestrādāts Eiropas Savienības tiesībās, un tas atvieglotu juridiskos pētījumus un jautājumus, nu, kas tiek uzdoti no dažādām pusēm. Paldies! Un tagad došu vārdu Kreiner kungam, kurš gribētu atbildēt nodokļu jautājumu sakarā. Or, or, uh, Es vēlējos komentēt vai atbildēt uz dažiem jautājumiem. Pirmais bija par vidustermiņu budžetu un stabilitātes programmu. Vai te ir kādas atšķirības vai tiem ir kas kopējs? Es uzskatu, ka vidustermiņu budžetam būtu jāatspogļo stabilitātes programma. Stabilitātes programma būtu jāīsteno tādos gadījumos, kad dalībvalstī ir nepieciešama papildus pasākumi un vidustermiņu budžets ir kas tāds, ko Austrijas parlaments pieņem katru gadu pavasarī. Mēs sagatavojam šādu vidustermiņa aprēķinu, vidustermiņa budžetu un diskutējam arī par stabilitātes programmu. Un vidustermiņa eh, budžetā, protams, ir jāatspogļo tie pasākumi, kas ir paredzēti stabilitātes programmā. Jautājums par Austriju. Um, 2009. gadā mūsu IKP samazinājās par 3,8%, pēc tam ir vērojams pieaugums. Pagājušajā gadā tas bija 4%, šogad tie būs mazāk par 3%, bet katrā ziņā mēs izpildīsim šo Māstrihtas kritēriju. Stabilitātes programma. Gadskārtai negatīvi ietekmē eh, ekonomika aptuveni 0,5% apmērā no IKP. Stabilitātes programma ir paredzēta līdz 2016. gadam. Tālāk jautājums par struktūrālo deficītu. Vācijas institūts ir aprēķinājis 62 struktūrālos deficītus Vācijai, tos visus uh, Eiropas Savienības ietvaros un uh, es biju ļoti pārsteigts, ka Vācijas valdība nāca klajā ar vēl 63. Un atšķirības ir gandrīz 2% apmērā no IKP. Un jautājums par to, kas tad ir uh, struktūrālais deficīts, jāsaka, ka atbild uz to galīgi nav skaidra. Tāpēc šobrīd es to neņemtu pārlieku par pilnu, jo tad, kad kā, kāds jums uzdod jautājumu par struktūrālo deficītu, Mm, varbūt, ja jūs norādat uz 1% no IKP, jūs nesat tālu no patiesības. Tālāk, kas attiecas uz uh, finanšu transakciju nodokli, ja jūs uh, iegādājaties pienu, tad nodoklis nav tik liels kā, piemēram, iegādājoties Coca-Cola, bet ja jūs iegādājaties um, finanšu opciju vai akciju, tad jūs maksājat par to. Un neviens eh, nespēja man pamatot, kāpēc dažas lietas būtu jāpliek ar nodokļiem un dažas nē. Ja nu vienīgi mēs sākam runāt par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, un daudz cilvēku saka, jā, ir ļoti labi, ja mums ir dažādi nodokļi, mums ir arī sacensība zemāku nodokļu ziņā, bet eh, nodokļu patiecībā no dodokļiem izvairās pavisam neliels uh, procents uzņēmumu un neliels procents ļoti bagāti iedzīvotāji. Vai mēs tik tiešām vēlamies palīdzēt ļoti uh, turīgajiem, vai arī mēs vēlamies panākt, lai viņi maksātu uh, savu godīgo daļu? Paldies! Paldies! Un eh, tagad man ir atlikušas divas minūtes eh, pārējiem 300 jautājumiem. Nu, daži aspekti, kas izskanēja. Eh, daži cilvēki pieminēja izaugsmi un konkurētspēju un vienotā tirgus pabeigšanu, mums ir jāatceras, ka tiek iesniegt 20 priekšlikumi šajā um, parlamentā. Viens attiecās uz kapitāla un uh, sociāla investīciju fondiem. Un, Mēs cenšamies pabeigt vienotā tirgus izveidu un ceram, ka šie pasākumi tiks atrisināt pātrinātā procedūrā. Es vēlētos atgādināt arī par to, ka tik pieminēta konkurētspēja arī sešu pakotnē Eiro plus un citos priekšlikumos, kas eh, tika sagatavot šeit parlamentā. Protams, ka jautājums par to, eh, cik daudz līdzekļu ir mūsu rīcībā, lai īstenot šos projektus, eh, ir atvērts, un mums jācenšas rīkoties pēc iespējas ātrāk. Šim parlamentam ir jāuzņem, jāuzņem zinām atbildība par finanšu transakciju aplikšanu ar nodokli tā vietā, lai apliktu finanšu aktivitātes, bet mums nevajadzētu no vienas puses, mums vajadzētu no vienas puses iegūt līdzekļus un no otras puses arī varbūt novērst tos pasākums, kas mums nepatīk. Bet eh, iespējams arī nākotnē mēs vairāk varēsim koncentrēties uz dažādām aktivitātēm, tas pagadām nav skaidrs. Eh, daži pieminēja finanšu eh, pakāpojumu regulu. Mm, arī te mēs smagi strādājam, mums ir mm, dažādi priekšlikumi, tā skaitā par to, kā mēs varētu Uh, koordinēt makro uh, politiku, kas um, ietilpst arī šajās te regulās. Mums vajadzētu atcerēties par uh, tādām problēmām kā īrijas problēma, lai mēs saulēcīgi pamanītu šos finanšu burbuļus, jo tas mums palīdzētu ļoti lielā apmērā. Es domāju, ka mums ir jāpārskata arī ekonomiskais dialogs un jau norādas to, ka uh, um, gan Ungārija, gan Beļģija ir piekritušas ierasties mūsu komitejā. Es teicu piekritušas, jo mēs viņus uzaicinām, bet uh, tā nav uh, kā uzaicināšana tiesā. Mēs viņus gluži vienkārši uzaicinām uh, sniegt savu skaidrojumu. Viņiem ir iespēja uh, attiecīgi iegūt sabiedrības uzmanību vai arī mm, paskaidrot, ko viņi dara, dar, lai atrisinātu problēmas. Un patiesībā runa ir par sabiedrības atbalsta iegūšanu, jo tas ir nepieciešams uh, jo mēs visi kopā esam šīs problēmas radījuši, tāpēc mums kopā par tām ir jāsamaksā, un mums ir jāiesaist visa sabiedrība kopumā, nevis individuāls atsevišķs dalībvalsts. Un visbeidzot, galīgais komentārs. Eh, Soma kolēģis minēja šos, eh, šīs procentu likmes. Es lieliski saprotu šo morālā riska argumentu, bet mums ir jāsaprot, ka programmās ir um, tādu pasākumu, kas um, liek maksāt par iepriekšējiem um, pārkāpumiem. Un uh, tas mums neļauj pietiekam koncentrēties uz risinājumu. Ja mēs paraugamies uz Grieķiju, ja mēs uzskatām, ka 120% ir ilgspējīgs uh, apmērs, tad Eh, tas ir pieņemams. Mums ir jācenšas panākt ilgspēju šajā jomā. Tālāk, kas attiecas uz eiro obligācijām, mums ir nepieciešama arī disciplīna. Un jautājums ir par to, vai mēs varam tikt otrajā posmā, un arī te runa ir par eh, morālo risku un disciplīnu. Uh, Tā tad ir ļoti daudz jautājumu, pie kuriem mēs strādājam, un ziņojumi tiks sagatavot. Manuprāt, viens no ļoti nozīmīgiem argumentiem, kas izskanēja debatēs, bija par to, ka mums ir nepieciešams panākt vairāk Eiropas zināmā mērā, bet mums ir jānodrošina arī tas, ka tas nāks saulaicīgi, un tas nozīmē, ka ir nepieciešama ļoti daudz pasākumu. Tas pagaidām būtu viss, lai gan man būtu vēl ļoti daudz sakāmā. Um, Pūksteni septiņos ir paredzētas vakariņas, pirms tām savu uzrunu teiks Mārtiņš Šulcs, un rīt pūksteni deviņos ir paredzēta plenāra sesija šeit, šajā zālē, par um, um ekonomisko stabilitātu un pārvaldību ekonomiskajā savienībā, un mēs uh, lielā mērā turpināsim diskusijas, kuras uzsākām jau šovakar. Liels paldies visiem dalībniekiem, priekšsēdētāji pateicis arī tūkiem we go to if, if you want to hang around and be shown. Ja jūs vēlties, varat pagaidīt, mēs aizvedīsim jūs uz minēto zāli, kur ir paredzēts vakariņas.